parlamentēm ir sievietes, mums ir ļoti daudz labi kvalificētu, kompetentu uh, ekonomistu. Ir arī aptaujas, kas norāda, ka uzņēmumos, finanšu jomā, uh, banku jomā uh, tiek norādīts, ja valdes ir uh, jauktas, ja ir līdzsvarota dzimumu pārstāvība, tad tiek nodrošināta līdzsvarotāka lēmumu pieņemšana Un te mums ir bijusi mācības stunda finanšu krīzes uh, uh, izskatā. Ir skaidri pierādījumi, ka tie ir vīrieši, kuriem ir tendence pieņemt riskantus un bīstamus lēmumus. Uh, to jau es neizgudroju pati. Tādi ir fakti. Un to varam izsacināt no datiem, kas apkopoti daudzās uh, iestādēs. Tieši tādēļ ļoti labi, ja tiek uh, nokomplektētas uh, līdzsvarotas valdes, lai nodrošinātu labāku lēmumu pieņemšanu. Tādēļ mums uh, nākotnē ir noteikti jāturpina strādāt pie tādu procedūru izstrādes, kas nodrošinās labāku sieviešu pārstāvniecību caur taisnīgas konkurences procedūru. Uh, Un to es arī jau piedāvāju pašreizējā direktīvā par sieviešu pārstāvniecību valdēs. Tur ir norādīts, ka lēmumu pieņemšanas atlases procedūrā ir jāizvērtē kandidātu profesionālās prasmes, Un tad tas ir pirmkārt, bet otrkārt ir jāskatās, kurš dzimums nav pienācīgi pārstāvās, tad šāda dzimuma pārstāvim ir jādod prioritāte. Uh, Es, uh, manuprāt, tas ir ļoti dzimuma neitrāls risinājums, jo var jau arī gadīt tas, ka kādā brīdī tie būs vīrieši, kuriem būs jāparāda šāda preferenciāla attieksme. Es uh, esmu savā amatā komisijā nu jau piekto gadu. Esmu dzirdējusi dažādus mītus, arī klājus melus Eh, vienu no tiem dzirdēju arī šodien, proti, ka mēs esam atšķirīgi. Jā, protams, mēs esam atšķirīgi, mēs domājam atšķirīgi eh, kā cilvēki, un tieši tādēļ arī nepieciešama līdzsvarota pārstāvniecība. Mēs esam atšķirīgi individi. Es nāku no totalitāras valstis, kad dzirdu vārdu vienlīdzība, es nedaudz uztraucos, jo es dzīvoju režīmā, kas uh, uh, uzspieda absolūto vienlīdzību. Uh, bet es nekādā gadījumā nevaru piekrist, ka atšķirība ir balstīta dzimumā. Otrs mīts - kvota, kas tika ieviesta ar uh, direktīvu par sievietēm valdēs. Uh, un ko varētu izmantot arī finanšu jomā. Dažkārt dzirdu, ka uh, ar šādas kvotas ieviešanu ka kaut kāda sieviete gluži vienkārši aizstās brīnišķīgu, labi izglītotu vīrieti. Uh, Tā nav taisnība. Es nevēlos, lai rastos šādi pārpratumi. Es pilnīgi noteikti atbalstu taisnīgu konkurenci. Tā ir jāievēro. Un atgādināšu vēlreiz par to, kādu mācību guvām pēc finanšu krīzes, pēc riskantu lēmumu pieņemšanas mums ir uh, jādara viss, kas mūsu spēkos, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos, kā piemēram ar Lehmans Brothers. Mums šodien ir pievienojušies brīnišķīgi jauni cilvēki, kad es tiekos ar jaunām sievietēm, studentēm, praktikantēm, kas pie manis viesojas. Viņas bieži nerunā par kaut kādām problēmām ar diskrimināciju, viņas ir ļoti mērtiecīgas un vēlas uh, gluži vienkārši rīkoties, lai virzītu priekš savu karjeru. Uh, mums ir jāiedrošina, lai visi būtu pašpārliecināti cilvēki, būtu gatavi ambiciozi veidot savu karjeru. Jo bieži vien tieši pašpārliecinātības trūkums ir tas, kas kavē uh, sievietes kaut vai pieteikties uh, vadošiem amatiem. Un pēdējais komentārs rēģēs uz Sošņēcka kunga teikto. Es, es nepiekrītu Sošņēcka kunga teiktajam, bet tā, dāmas un kungi, gribēju atgādināt, ka mēs runājam šodien arī par akvakultūru, par uh, zivju un aiz, dzīvnieku aizsardzību. Un vakar dzirdēju, ka zivis nav pelnījuši mūsu aizsardzību, jo viņiem nav balstiesību un viņas nav arī uh, balstiesību. Jā, šodien dzirdējām, ko līdzīgu arī runājot par sievietēm. Interesanti. Paldies! Frau Kommissarin Jurovā. Zum... Paldies Jurovas kundzei. Un tagad diskusijas noslēgumā uzklausīsim padomas pārstāvi Ciots kundzi. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, noslēgumā vēlējos jums vēlreiz apliecināt, ka, ja runājam par kandidātu izvirzīšanu amatiem ekonomikas un monetāro lietu jomā Eiropas Savienībā, padoma ir apņēmības pilna strādāt pie dzimumu līdzsvaru nodrošināšanas, kā to nosaka Eiropas Savienības tiesību akti. Uh, Uh, es ceru, ka man arī izdevās precizēt padomes lomu šajā procesā. Vēlreiz paldies jums par uzmanību. Paldies Čeltas kundzei. Un ir uh, līdz ar to noslēgta uh, diskusija. Štats. Tad ir saņemti pieci rezolūcijas projekti par šo jautājumu, bet nu, tātad līdz ar šo arī diskusija ir noslēgusies, un tagad īs pārtraukums sēdēm. Premjerministra. Premjerministra kungs, liels paldies, ka esat mums pievienojušies. Paldies arī Eiropas komisijas priekšsēdētājiem par pievienošanos. Dargie draugi, ļoti svarīgi, lai mēs tagad noturētu diskusiju ar Slovākijas Republikas premjerministru par Eiropas nākotni. Pelegrīnī kungs, Eiropas parlaments ir demokrātijas sirds. Jūs zināt, kāpēc Eiropas komisijas nostājas un pēc Francijas republikas nostājas. Mēs pēc tam esam nolēmuši, ka uzklausīsim katras dalībvalsts nostāju par Eiropas nākotni. Jūs zināt, ka nākotnē mums ir ļoti svarīgi arī stiprināt Eiropas parlamenta pozīciju tā tīri saturiski. Imigrācija ir viens no izšķirošajiem jautājumiem. Eiropas parlaments apstiprināja uh, Dublinas noteikumu reformu. Mēs esam pieprasījuši arī lēmumu pieņemšanu no Eiropadomes. Tajā pašā laikā mēs vēlamies vairāk sadarboties ar Āfriku, vēlamies investēt vairāk līdzakļus Āfrikā. Uh, ir arī ļoti daudz svarīgi sociālās politikas punkti. Uh, esam aktīvi strādājuši, lai samazinātu jauniešu bezdarbu. Tādēļ mums ir jāstrādā reāla ekonomikas virzienā. Tajā pašā laikā mums ir jāatcerās, ka jāturpina cīņa pret klimata pārmaiņām. Šie visi ir ļoti svarīgi jautājumi Eiropas parlamentam. Eiropas Savienības nākotne šajā ļoti sarežģītajā uh, situācijā. Šodien parlamentā ir paredzēts balsojums par uh, politiku ar sadarbībā ar Ķīnu. Uh, mūsu darba kārtībā ir arī vēl daudzi citi uh, svarīgi jautājumi pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Brexit ir viens no vissvarīgākajiem punktiem. Vakar uh, Strasbūrā bija arī Mejas kundze. Uh, Un šobrīd mums ir ļoti svarīgi, ļoti interesanti uzzināt arī Slovākijas nostāju. Paldies, premjeras Mugus, par pievienošanos, un tagad vārds jums. Vi prego di registrarvi per eh, il cash de AI. Lūdzu, kolēģi, piesakieties brīvā mikrofona procedūrai. Eh, elektroniskā sistēma jums ir pieejama mr president priekšsēdētāja kungs komisijas priekšsēdētāja politisko grupu vadītāji cienījamie Eiropas parlamenta deputāti Vēlējos pateikties jums par sniegto iespēju piedalīties diskusijā par Eiropas nākotni. Tas ir patiesas gods man šeit šodien ierasties šajā demokrātiskajā iestādē, kas pārstāv visus Eiropas pilsoņus. Cilvēku vēsturē redzam piemērus, ka cilvēki virzās uz priekšu ar saviem ideāliem un vēlmi veidot labāku nākotni. Tas arī bija Eiropas Savienības uh, rašanās sākumā aktuāls jautājums, un tas pats arī notika Čekoslovākijā pirms 30 gadiem. Mums bija mūsu ideāli par mieru, par labklājību, par nākotni. Pievienošanās Eiropas Savienībai nodrošināja mūsu mieru, tas arī nodrošināja mūsu stabilitāti, labklājību, veiksmīgumu. Un tas tika nodrošināts pat mazākās valstīs, kā piemēram Slovākijā. Thank you. Dāmas un kungi! Slovākijas ceļš uz Eiropas Savienību sākās 1990, 1989. gadā, kad mēs iestājāmies par brīvību, cilvēktiesībām, tehnoloģisko un ekonomisko progresu. Uh, Pievienojoties Eiropas Savienībai un NATO pirms 15 gadiem, mēs atgriezāmies tur, kur mēs vienmēr bijām iederīgi. Tas ir Rietuma Eiropas un transatlantiskajā vērtību sistēmā. Un kopš tā laika Slovākijas, Slovākiju varam uzskatīt par veiksmes stāstu. Uh, Nevienmēr visi noritējis gludi, esam saskārušies ar ekonomisko pārēju procesu, ar bezdarba problēmām, mums vajadzēja pārstrukturēt banku sistēmu, īstenot struktūrāls pārmaiņas ekonomikā. Mums ir izdevies pārvarēt arī demokrātiskās krīzes periodus, uh, Mēs izpildījām visus sarežģītos Eiropas Savienības un NATO pievienošanās kritērijus. Paplašina, Eiropas Savienības paplašināšanās no 2004. līdz 2013. gadam ir tāds klasisks piemērs apusēji izdevīgam darījumam. Vecajām jaunajām dalībvalstīm bija sniegtas jaunas iespējas veicināt savu izaugsmi, kamēr vecās Eiropas Savienības dalībvalstis varēja paplašināt miera un stabilitātes zonu. Šobrīd Slovākija ir Eiropas Savienības valsts ar vienu no visaugstākajiem IKP izaugsmes rādītājiem, mums ir relatīvi zems bezdarba līmenis, un no tādas emigrantu valsts mēs uh, pavisam nesen kļuvām par valsti, kas drīzāk, kas reģistrē vairāk iebraucējus nekā izbraucējus. Uh, Arī kopējā noskaņa valstī ir mainījusies. Mūsu pilsoņi izbauda lielākas brīvības, viņi ir kļuvuši bagātāki, bet viņi tajā pašā laikā arī izvirza aizvien lielākas prasības pret politiskajiem pārstāvjiem. Mēģinot, mēs esam īstenojuši nepieciešamās reformas, lai modernizētu valsti, esam demokrātija ar brīviem mēdījiem, bet, protams, saprotam, ka ir jomas, kur varam strādāt vēl vairāk, piemēram, izglītības, pētniecības, zinātnes jomā. Tāpat varam darīt vairāk, lai cīnītos pret korupciju. Slovākijas stāsts varētu būt iedvesmas avots arī Eiropas Savienībā pašlaik, ja vien ir patiesa griba, tad šķēršļus vienmēr ir iespējams pārvarēt. Uh, uh, Šefānika kungs, viens no Čehoslovākijas uh, valsts dibinātājiem 1918. gadā uh, reiz teica, ar patiesu uh, vēlmi, gribu un izturību nav nekas tāds, ko mēs nevarētu sasniegt. A jeho odkazom sme sa riadili Šis vēstījums uh, vadīja mūs arī pēc pievienošanās Eiropas Savienībai, kad bija jāpabeidz vēl ļoti daudz darbi un uzdevumi. Mēs izpildījām uh, sarežģītos nosacījumus, lai pievienotos Schengenas un Eirozonai. Mēs nekad uh, nekavējām savu integrācijas ceļu, jo mēs tiešām esam uh, pārliecināti sekotāji Eiropas idejai un es esmu pārliecināts, ka Slovākijai citu alternatīvu nav. To mēs arī apliecinājām Slovākijas prezidentūras laikā. Bratislavas samits uh, raidīja skaidru signālu par uh, Eiropas Savienības vienotību pēc šokējošā apvienotās karalistes referenduma rezultāta. Tomēr arī Slovākija, tāpat kā pārējās Eiropas Savienības valstis, nav imūna pret uzbrukumiem. Uh, pret uh, Eiropas Savienības vērtībām. Uh, jebkādi uzbrukumi uh, žurnālistiem ir uh, pelnījuši sabiedrības nosodījumu, ko esam redzējuši arī Slovākijas gadījumā. Tas ir mūsu pilsoņu, mūsu demokrātijas patiesas panākums. Ir pagā, atcerēsimies Jāna Kuciaka un viņa partneres nogalināšanu, kas notika pirms nedaudz vairāk kā gada šī divu jauno cilvēku slepkavība šokēja sabiedrību un arī uh, politiskās aprindas. Mums visiem ir uh, kopīgs mērķis, es varu jums to apliecināt, proti atrast un sodīt šī nozieguma veicējus. Šodien vēlējos paust savu pateicību Eiropas parlamentam, tā skaitā arī tiesiskuma uzraudzības darba grupā. Paldies par sadarbību šajā ļoti sarežģītajā darbā. Paldies arī Eiropolam par palīdzību izmeklēšanā, kas ir novedusi pie, pie zināmiem rezultātiem. Pirmie aizdomās turamie jau ir aizturēti un tagad gaida tiesu. Šodien Slovākijas vārdā varu jums vēlreiz apliecināt, ka šajā ļoti sarežģītajā laikā mēs pilnīgi noteikti vēlamies palikt uh, Eiropas Savienības uh, uh, sastāvā. Mēs esam pārliecināti par Eiropas projektu, esam gatavi sniegt savu ieguldījumu Eiropas nākotnes veidošanā. Drīzumā būs Slovākijas prezidenta vēlēšanas. Esmu pārliecināts, ka Slovākijas pilsoņi uh, pierādīs savu briedumu un tiks izvēlēts kandidāts ar skaidri proeiropisku ievirzi. Un es arī uzskatu, ka partija, kuru es pārstāvu, kur arī ir valdošā partija, es domāju, ka mēs nebūtu izvēlējušies labāku kandidātu kā komisāru kungu Šefčoviču, kas skaidri pauž mūsu valsts nostāju. Dāmas un kungi, Slovākijas veiksmes stāsts zināmā mērā ir saistīts ar mūsu pagātni un arī mūsu geogrāfiju. Centrāla Eiropa ir gan mūsu geogrāfiskā, kultūrālā un vēsturiskā izcelsme. Reģionālā sa sadarbība un Eiropas Savienības integrēšanās ir mums ļoti svarīga. Veimāra, Beneluks, Baltijas valstis un pat Višagrādas grupa nāk klajā ar jaunām iniciatīvām un idejām, tādējādi stiprinot Eiropas Savienību un mūs visus. Šobrīd eh, Slovākija ir Višegrādas grupas prezidējošā valsts, un mēs esam apņēmības pilni stiprināt Eiropas Savienību, dodot savu artavu pozitīvā darba kārtībā. Jā, protams, mums ir atšķirības viedokļos, iespējams pat kardināls atšķirības, bet eh, šajos pārmaiņu laikos mums ir nepieciešama vienotība, un Slovākija ir gatava risināt visas samilzušās problēmas dialoga ceļā. Mums ir ļoti spē spēcīga vīzija un skatījums nākotnē, un mums ir jāiestājas par nākamajām paudzēm. Īpaši šobrīd, kad Eiropa un Rietuma demokrātiskās vērtības tiek pakļauts tik daudziem izaicinājumiem. Izaicinājumi nāk no visām pusēm, pie tam kā ārēji, tā arī iekšēji. Uh, pieaug Krievijas un Ķīnas centieni iegūt lielāku varu pasaulē, un tam ir nepieciešama kopīga pretdarbība, kopīga sociāla-ekonomiska darbība. Mēs eh, redzam arī tehnoloģiskās revolūcijas eh, uzvaras gājienu, un Eiropa izdzīvos tikai tad, ja tā tehnoloģiskā progresa un inovācija ceļā būs vadošā. Lai to panāktu, visām valdībām ir jāiestājas par tehnoloģisko attīstību. Arvien vairāk izaicinājumu nāk no Eiropas eh, dalību valstīm. Socioekonomiskās atšķirības starp reģioniem pieaug, iedzīvotāji noveco, un tas viss noved pie tā, ka iedzīvotāji jūtas zināmā mērā pamesti, un tāpēc nav nemaz tik pārsteidzoši, ka masu imigrācijas vilnis no valstīm ārpus Eiropas rada tikai vēl lielāku spriedzi. Mums ir jārunā ar iedzīvotājiem par Eiropas Savienību, par demokrātiju, par mūsu kopīgajiem plāniem kopīgā Eiropā. Uh, Ja viņi šīs atbildes nedzirdēs no mums, tad viņi tās meklēs citur. Un tieši komunikācijas trūkums un komunicēšanās nespēja rada vildas ziņas, un tam lielākais un smagākais pierādījums ir 16. gada Brexit referendums. Izolēšanās, protekcionisms, nacionālisms nu nav tie risinājumi mūsu problēmām. Tāpēc eh, mūsu atbildēji būtu jābūt neieslīgsim mazu nāciju nacionālismā un sadrumstalotībā būsim vienoti Eiropai. Dāmas un kungi, pirms manis jūsu priekšā uzstājās jau 17 dalību valstu vadītāji un valdību vadītāji. Mūsu, kopīga, kop, mūsu nākotne ir kopīga. Mēs iestājāmies par tādu Eiropu, kurai iedzīvotāji uzticētos un par kuru iestātos. Un tas ir arī Bratislavas samita galvenais vadmotīvs. Mēs iestājāmies par Eiropu, kas būs vienota, droša un labklājība. Mēs iestājāmies par tādu Eiropas Savienību, kas arī globālā arēnā varēs spēlēt, iestājoties par visiem iedzīvotājiem. Mēs iestājāmies par tādu savienību, kas vēlas kopīgu nākotni, bet eh, tam ir nepieciešams kopīgs ceļš. Un jautājums ir, kādu ceļu mēs iesim? Vispirms mums ir jābūt vienotiem. Vienotība ir tas vārds, kuri kurš izskanēja visvairāk manu kolēģu runās, uzstājoties Eiropas parlamenta priekšā. Mēs e, nevaram neko panākt, īpaši nevaram panākt mūsu ideāls, ja mēs e, netiksim vaļā no šī dalījuma mūsu galvās austrumos un rietumos. Mums ir jātiek vaļā no šiem stereotipiem, kur visu laiku uzsver mūsu atšķirības. Šeit es vēlētos eh, citēt Slovāku politiķi Hoģaku kungu, kurš 35. un 38. gadā bija Čehoslovākijas prezidents. 32. gadā viņš rakstīja, Eiropas drošību nevar balstīt un celt tikai Eiropas rietumos. Eiropas drošībai ir nepieciešama arī centrālā Eiropa un tikai visu kopīgs darbs mums varēs nodrošināt drošu nākotni. Es uzskatu, ka neskatoties uz mūsu atšķirībām un geogrāfisko novietojumu, intereses mums ir kopīgas, bet mums ir nepieciešams komunicēt. Mums ir nepieciešams runāt vienam no otru un varbūt arī iziet uz kompromisiem. Patiesībā piemēru, kā pārvarēt dažādas viedokļu atšķirības, ir ļoti daudz, Piemēram, e, šī te e, pārtikas skandāls, kad ir dažādi standarti austrumu un rietumu pārtikai. Es uzskatu, ka mums ir jāstrādā pie tādiem risinājumiem, kas e, būtu pieejami visiem. Mums ir jācīnas pret, mums ir jāpārvalda imigrācija, un migrācijai ir jākalpo Eiropas interesēm. Un tomēr mēs nevaram saglabāt politisku vienotību, ja mums nebūs socioekonomiskas kohēzijas. Citiem vārdiem sakot, mums ir jāizmanto labklājība un jāpiedāvā tā visiem. Mums ir jācīnās pret globalizācijas negatīvajām sekām, galvenokārt apkarojot uzņēmumu nodokļu izvairi. Uh, Uzņēmumiem ir jāmaksā nodokļi tajās valstīs un tajos reģionos, kuros tie strādā un rada preces un pakalpojumus. Un mums ir labāk jāpārdala e, labklājības iespējas. Tikai tā mēs varam radīt sociālo solidaritāti. Man valdība ir e, gatava vairāk iestāties un piestrādāt pie Eiropas sociālā pilāra izpildes. Un nākotnē tas būs vēl svarīgāk. Slovākija iestājas par godīgu strādājošo pārvietošanos, jo tas nāktu par labu vienotajam tirgumam. Tāpēc e, mēs iestājamies par vienotas Eiropas darba, aģentūras vai, vai uh, institūcijas izveidi. Otrais - mums ir jābūt globāliem spēlētājiem. Mums ir nepieciešama tāda savienība, kas uh, parādītu arī pasaulē savu ekonomisko varēšanu. Mums ir eh, jāvieno mūsu spēki, lai arī drošības nozarē strādātu kopā. Uh, Tāpēc eh, Slovākija iestājas par kopīgiem drošības pasākumiem, vienlaicīgi sadarbojoties Eiropas Savienībai un NATO spēkiem. Globāls spēlētājs tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir jābūt tālējošiem mērķiem un jāizpilda mūsu apsolījumi. Mēs nevēlamies būt slēgts cietoksnis. Mums ir jābūt atvērtai kopu, atvērtam kopumam, kas ļautu uzņemt visus, kuri izpilda mūsu vērtības un kritērijas. Ja mēs to nespēsim, tad eh, mums apkārt izveidosies vakums. Vienlaicīgi, ko tad nozīmē globāls spēlētājs? Mums ir jābūt ekonomiski stipriem. Tas savukārt balstās uz eh, starptautisko tirzniecību un spēcīgu valūtu. Eiropas Savienībā ir jābūt eh, pirmrindniekam šajā sakarā. Nu, un treškārt mums ir jābūt godīgiem mūsu iedzīvotāju priekšā. Mēs nevaram viņiem solīt piena upes, mannas krastos, dzīvi, kurā nebūs nedz problēmu, nedz ciešanu. Eiropas Savienība jau to visu nevar atrasināt. Tomēr mēs varam un mums ir jānodrošina iedzīvotājiem ticība nākotnē un ticība savu mērķu izpildēji. Īpaši tas attiecas uz eh, ticības iedvešanu vai ticības stiprināšanu jauniešos Eiropai. Nevajadzētu būt tā, ka jaunieši jūtas, ka Brisele ir tālu, tālu. Nē, mēs visi esam Eiropas Savienība. Need... Mums uh, ir nepieciešams pretstatīt argumentus tiem, kuri stāsta ko citu. Bet eh, ne tikai vārds pret vārdu, mums eh, tas ir jāstiprina ar faktiem un statistiku. Mēs Eiropas Savienībā visi esam eiropieši, jo ikvienam eiropietim stāsts ir personīgs. Un, protams, ka neviens jau mums neapņems nedz mūsu tautību, nedz mūsu piederību kādai uh, kādai nācijai. Protams, ka reģioni ir dažādi, un mēs esam lepni katrs par savu kultūru. Un visbeidzot, ceturtais punkts. Mums ir jādomā par nākotni. Eiropas vēlēšanu kampaņas laikā visām partijām būs iespēja nākt klajā ar jaunu skatījumu, ja vēlaties uz Eiropas Savienību. Uh, Patiesībā ļoti daudzos līmeņos debatas par Eiropas Savienības nākotni ir pietiekami karstas. Un es griežos Makrona virzienā, jo Francijas prezidents tieši runā par kopīgu Eiropas nākotni, un es viņam piekrītu. Mēs nedrīkstam palikt patreizējā status quo zem ak, zem stāvoša akmens ūdens neplūst. Mums ir jāmeklē instrumenti, kuriem iedzīvotāji uzticētos. Mums ir nepieciešama brīvība, mums ir nepieciešams aizsargāt Eiropas Savienību, bet mums tas ir jārada tā, lai mūsu četras brīvības, kas ir Eiropas Savienības pastāvēšanas sirdī, pastāvētu. Bet tam mums ir nepieciešams runāt Eiropas līmenī par to, ko mēs piedāvājam Eiropai, piemēram, šā gadsimta vidū. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropai ir jānostājas uz ļoti plata zaļā ceļa. Tātad klimata neitrāla risinājumi, par to ir jārunā visos līmeņos, arī uzņēmēja darbības līmenī. Digitalizācija, automatizācija. No vienas puses eh, pastāv bažas, ka roboti aizvietos cilvēkus un cilvēki zaudēs darbu. No otras puses, šobrīd jau ir skaidri jūtams kvalificēta darba spēka trūkums darba tirgū. Un labākais pierādījums tam ir tas, ka e, tās valstis, kurās ļoti daudz e, jau maz kvalificētās darba vietās strādā roboti, Vācija, Dienvidkoreja, tajās ir arī viszemākais bezdarba līmenis. Arī Slovākijā roboti aizvieto procentuāli augstāku darba vietu skaitu nekā vidēji Eiropā. Tātad arī Slovākija mēs esam uz tehnoloģiskā ceļa, bet tam ir varbūt nepieciešama visa Eiropas politika. Godīgi runājot, par nākotni domājot, mums vajadzētu ierakstīt visus šos aspektus arī daudzgada budžetā, jo šobrīd tikai 1% no Eiropas IKP ir atvēlēts šiem jautājumiem. Par budžetu runājot, mēs nedrīkstam samazināt kohēzijas politiku. Nedrīkstam, un daudzgada budžetā tas it kā šobrīd ir paredzēts. Mēs e, drīkstam izpildīt tādu politiku, kurā pat ļoti grūtos ekonomiskos apstākļos bagātie reģioni palīdzētu nabadzīgākiem. Jau pieminēja, ka mums ir nepieciešams runāt par Eiropas nākotni bet e, kā tad mēs varam runāt par jauno daudzgadu budžetu, ja mums nav skaidrs vīzijas par Eiropas Savienību? Ko mēs no tās sagaidām? Nedomāju, ka pareizais e, skatījums ir tāds, ka jā, vispirms paskatīsimies, cik mums ir naudas, un tad izvirzīsim mērķus. Tad skatīsimies, ko ar šo naudu mēs varam apmaksāt. Otrādi vajag. Vispirms Mums ir jābūt skaidram galvās un sirdīs, ko mēs vēlamies redzēt pēc 5, 15 gadiem, kādas ir mūsu prioritātes, un tad jau skatīsimies, cik liels mums ir budžets un cik daudz naudas katrai no prioritātēm mēs atvēlēsim. Un tad, kad es runāju par jaunajām tehnoloģijām, tad gribu teikt, ka mums jārunā godīgi Un tas nerunāja tikai par Eiropas parlamentu, bet kopumā Eiropas līmenī mēs šobrīd nevaram panākt ātrumā to attīstību, kas norisinās šajā jomā citur. Mēs vienmēr iepaliekam nopakaļus. Mēs raugāmies šajā digitālajā revolūcijā, bet atklāt sakot, regulējošajā ietvarā šo revolūciju nespējam panākt. Mēs vienmēr iekavējam, vienmēr esam nopakaļus kaut kam tādam, kas jau, piemēram, sabiedrībā tiek izmantots. Un tāpēc reizēm savukārt mēs pieņemam savu tādus tiesību aktus, kas pārāk cieši regulē šādu jomu. Un tad mēs brīnāmies, kāpēc nesam panākuši tādu attīstības līmeni kā Ķīnā vai ASV, kur novatorisms, piemēram, vidas aizsardzības jomā ir izvērsies plašumā, un kāpēc mēs joprojām esam tik fragmentēti šajos 27, 28 likumdošanas uh, elementos. Tāpēc mums jābūt elastīgākiem veidojot šo likumdošanas ietvaru. Nedrīkstam mēģināt regulēt un noteikt katru vismazāko aspektu mūsu ikdienas dzīvē, jo tāda nav šīs digitālās revolūcijas nākotnē. Mums ir vajadzīgi pateikt pamatnoteikumi, pamatietvers, kas ir pietiekami elastīgs, jo mēs kā politiķi nevaram rīkoties tik ātri, cik mums to vajadzētu darīt šajā jomā. Un tāpēc gribu tieši minē, minēt šo pasauli, šo nozars attī, rūpniecības attīstību. Te mums jāpiespiež šādu attīstību panākt arī dalību valstīm, valdībām. Uh, Un es domāju, ka ir vajadzīgs ļoti tāls, ļoti augsts attīstības līmenis, un šī attīstības līmeņa šobrīd dalībvalstu valdībās ir dažādi. Dāmas un kungi, strauji tuvojas ar Eiropas parlamentu vēlēšanas mums un, ne, un mums nepieciešams mobilizēt spēkus, cīnīties pret šīm safabricētajām ziņām, pret kiberdraudiem, kiberpropagandu. Mums ir tas jādara ļoti steidzami, tas jāpadara zināms arī sabiedrībai, jārunā ar sabiedrību par to, cik es ir svarīgi viņa ikdienas dzīvē, jāliek sabiedrībai saprast, ka vēlēšanām ir nozīme, tās var ko panākt, ka tā ir vienīgā iespēja, kā viņi paši var vadīt šo Eiropas Savienību un nevajadzētu ļau, viņiem nevajadzētu ļaut citiem runāt viņu vārdā. Un tāpēc noslēgumā savas uzstāšanas laikā gribu minēt vārdus, ko teica viens no ES dibinātāja tēviem - Žans Monē. Iedzīvotāji pieņems pārmaiņas tikai tad, kad tie sastapsies ar nepieciešamību to darīt, un atzīs šo nepieciešamību tikai tad, ja nonāks krīzes situācijā. Mums ir jābūt drosmīgiem un apņēmības pilniem. Mums jāizteno pārmaiņas un jāpada Eiropas Savienība gan pievilcīga pilnīgi visiem. Mums ir jāveido tāda Eiropas Savienība, kas spēj mācīties no pagātnes kļūdām, lai gatavotos uh, nākotnē un tās uh, izaicinājumiem. Un vēlreiz mums ir vajadzīga vīzija. Vīzija par pievilcīgu Eiropu, kam pilsoņi var uzticēties un ko tie var atbalstīt. Paldies par uzmanību! Lielas paldies priekšādātājs, saka, mm, paldies jums, premjer, par šo runu. Nākamais runātājs ir Eiropas komisijas priekšādātājs Žāns Klauds Junkars, lūdzu. Buongiorno, Mr. President. Labdien, priekšādātāja premjer, godātājs. Eh, premjer, gribu jums uzticēt vienu noslēpumu pagājušajā naktī mēs kundzes dēļ, nu, miegs man bija visai īss. Bet jāsaka, daudz kas tika panāts tieši Slovākijas un Bratislavas dēļ, jo vakardienas sarunas ar meju bija tādas, kuru laikā man bija jādomā par Bratislavas samitu, kas notika um, trīs mēnešus pēc Lielbritānijas tautas pieņemtā lēmumu, lēmumu atstāt Eiropas Savienību. Jūsu valdība, uh, kuras, kurā darbojoties, ja jūs toreiz darbojāties un ļoti veiksmīgi darbojāties. Toreiz pieņēmāt domu pirmo reizi vēsturiski, ka šāds Eiropas samits var norisināties 27 dalību valstu sastāvā. Un tā bija Slovākijas valdība, kas uzskatīja, ka Brexit jautājums ir jau pagātne un mums nepieciešams virzīties uz priekšu un raudzīties ēst nākotnē. Un to mēs darījām toreiz Bratislavā. Un to gribēju jums atgādināt. Man bija jādomā par šo Eiropa padomu toreiz Bratislavā. Tāpēc, ka Tas notika arī pāris dienas pēc tam, kad nāca šajā plenārsēžu zālē klajā runa par ES situāciju. Un toreiz eh, tā, bija tā, ka 27 preģēri toreiz eh, eh, atzinīgi vērtēja manu runu. Tā tas nekad iepriekš nebija noticis un droši vien nekad vairs arī nenotiks, bet es atceros toreiz tas bija tas tāds um, svarīgs brīdis manā, nu, salīdzinoši tik maznozīmīgajā politiskajā um, karjerā. Bet tieši Bratislavas samits panāca to, ka tas bija iespējams. Jūs to panācāt ar drosmi, ar apņēmību. Un tieši tā mēs spējām iz, izteikti virzīties tieši uz nākotni, neraugoties tik daudz pagātnē. Tātad, kā jau teicu, tas bija īsi pēc Lielbritānijas lēmuma, un šonakt ar Lielbritānijas valdību vienojāmies par eh, kopējiem eh, noteikumiem un par tām sekām, kādas būs Brexit vakar. Uh, nakt teicu, ka lūk, šī ir otra iespēja Lielbritānijai, bet trešās iespējas nebūs. Un tāpēc es gribētu, lai Lielbritānijas parlamenta deputāti e, šodien atbalstītu vakar panākto, kas ir tāds solis uz priekšu gan no ES, gan no Lielbritānijas puses, un lai viņi apvienojas par šo, apstiprina šo tekstu, par ko tika panākta vienošanās šeit ES līmenī. Gribēju jums, eh, premjerkungs, teikt paldies par visu to atbalstu, ko Slovākijas valdība mums sniegusi laika gaitā. Un te es domāju par to slovāku spēku, ko viņi izrādīja tad, kad runājām par uh, piemēram, direktīvas pieņemšanu attiecībā uz komandēto darbinieku nosūtīšanu, jeb komandējumiem. Tieši tas pats attiecas arī uz darba aģentūras izveidi, ko jūs nu pats savā runā atbalstījāt. Un e, jāsaka, ka es domāju, ka tā valsts, kas uzņem šo aģentūru savā teritorijā, nu, tai būtu tiešām arī jāaizstāv šāda veida līdztiesība. Nu, līdzīgi kā tas, piemēram, banku iestādes gadījumā, tā tam vajadzētu būt arī ar šo darba aģentūru. Jūs teicāt, ka jūs vēlties iestāties par sociālo pīlāru Eiropas Savienībā. Un jo, svar, jo vairāk premjeri to teiks, par to runās ne tikai šeit, bet arī padomēs, jo mazāk izolēts, jo, jo, jo netik vientoši jutīšos šeit Eiropas Savienībā. Jūs, kā Slovākijas valdība, esat man daudz palīdzējuši lai strādātu pie šī kopējā sociālās aizsardzības loka, pie eh, šī sociālā pīrāla pīlāra, ko apstiprinājām Gēteborgā. Un tas ir svarīgi. Tas mums jāturpina pieprasīt. Un ir nemitīgi jārunā par to, cik nepieciešams Eiropā noteikt visur minimālo algu. Tā nav tāda ideja, kas radusies pēdējās pāris nedēļās. Tā ir ideja, kas pastāv jau ilgi šīs komisijas eh, sastāvā, un es patiešām gribētu, lai mēs strādājot pie tās virzītos uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Tā, lai tiktu visās ES dalībvalstīs patiešām noteikts mm, minimālais ieņēmuma līmenis. Jūs runājat arī par daudzgadu finanšu plānu turpmākajiem septiņiem gadiem, un pavisam pamatot teicāt, ka mums vispirms jāvienojas par īstenojamo politiku, un pēc tam par to, kā šo politiku finansēt. Tieši tā, tieši to te, teikusi arī Eiropas komisija, tieši, tieši tādiem vārdiem, jo mūsu finanšu lietām ir jānāk nopakaļ mūsu politiskajiem lēmumiem. Un jūs teicāt arī, ka nedrīkst, nedrīkstam aizmirst visas tās vajadzības, eh, kas pastāv kohēzijas politikas uzdevuma līmenī. Piekrītu. Jo, ja mēs vienosimies, kā jau teicu, par politiku, tad tādā gadījumā eh, to visu ņemot vērā, kā jau jūs teicāt, varēsim to arī finansēt. Un šeit, protams, jādomā gan par novatorismu politiku, par modernizāciju, par digitālo jomu, aizsardzību. Visas šīs jomas mums svarīgas. Un ja mēs nepārskatīsim tāpat laikā, nemodernizēsim kohēzijas politiku, tad mēs nonāksim uh, pie ļoti augsta izdevuma līmena - 1,4%. Un jāsaka, dalībvalstu kopums nekad nepieņem šādu budžeta apjomu, tāpēc mums būs jāizdara zināma izvēle pol īstenojamo politiku jomā. Slovākija šobrīd vada Višegradas eh, darbības loku. Es gribētu, lai jūs izmantojat šīs funkcijas un pilnvaras, lai izbeigtu šīs nelietderīgās debatas eh, par to, ka Eiropa darās starp eh, rietumiem, austrumiem un tad vēl centrālo Eiropu. Nē, Eiropai jāelpo ar abām plaušām, pilnām, pilnumu plaušām gaisa un tas darbojas vienā ķermenī. Šīs plaušas ir vienā ķermenī. Nous avons tous des... Mums visiem šeit dodams savs ieguldījums. Un tā nav tikai komisija vai tikai parlaments vai viena otra dalībvalsts valdība, kas var kaut ko darīt vai kas būtu atbildīga par šo konfrontāciju starp Eiropas nostūriem. Nē, jābūt vienotiem, nedrīkstam. Uh, to šādu sadalītību turpināt, un tieši jūs Višegradas vadība, grupas vadībā varat šīm debatēm pielikt punktu. Slovākija un visi citi, kas nāk no austrumu puses, pārsvarā ir jauni un ambiciozi. Bet nu, Slovākija nav nekāda neitrālā valsts. Es biju klāt. Tā ir brīdī, kad norisinājās Prāgas pavasaris. Zinu, kas notika arī Bratislavā. Zinu, kur bija šie kustības aizsākumi, eh, kas tika vēroja, vērot arī Slovākijas teritorijā un redzu, ka atkal šī valsts ir ar tādu īpašu uzmanību. Es vēl tā ir ar uh, mīlestību pret Eiropu, ar cerībām uz Eiropu, un es patiešām domāju, ka. Slovākiem nevajadzētu nekādā gadījumā domāt, ka mēs viņus nemīlam. Nē, es domāju, ka ir ap, tas ir appusējas jūtas. Ir vēsturē tāda elementa pēc kara, kas varbūt nav nemaz tik labi zināmi. Piemēram, valsts trimdā, kas darbojās pēc šī kara Slovākijai un daudz ko paveica Eiropas projekta labā. Eiropas Savienības projektu labā. Nu, viņi izstrādāja dokumentus, vien, vienu otru dokumentu, kas nemaz nav pazīstams, bet šajā dokumentā tomēr ir viena frāze, kas man ārkārtīgi liekas svarīga, nozīmīga. Tā bija centrālā valdība Eiropā, ar valdība trimdā, kas ar, toreiz jau rakstīja, ka mēs, gribamies, lai, mēs gribam, lai reizi, mm, reiz nākotnē visas šīs eh, rietumu un austrumvalsts apvienojas vienotā projektā. Jūs toreiz bijāt eh, e, centrālās Eiropas eh, struktūra. Tas, eh, un, un tagad mūsu visu kopīgs pienākums ceļš ir turpināt šo ceļu kopā visiem Eiropa, visām Eiropas daļām, kļūstot vienotām. Merci, Jean-Claude. Lielas paldies, Jean-Claude. Nu un tālāk uzsāksim debatas. Pirmām kārtām izteiksies politisko grupu pārstāvi. Pirmām kārtām Gonzales Spons tautas partijas vārdā. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Junkerkungs, paldies par jūsu laipniem vārdiem, paldies premjēram, paldies, ka uh, ieradāties šeit Eiropas parlamentā un padalījāties savā, savos viedokļos par um, Eiropas Savienības nākotni. Tautas partijas vārdā esam pateicīgi par jūsu izvēlētajiem vārdiem, par jūsu teikto. Uh, jo atsautāties uz Jānu Kučaku eh, un viņa slepkavību par to, ka to nedrīkstam pieļaut, un mums jāiet vēl tālāk, jo šī runas brība ir viens no pamat punktiem. Un tajā brīdī, kad kāds žurnālists tiek noslapkavots sava darba dēļ, tam ir tālākas eh, do, sakas eh, visā Eiropā. Un tāpēc paužam vislielāko nožēlu par to, ka tas norisinājies. Uh, Slovākijā, izņemot Fico atstāšanu, uh, atte, atkāpšanos no avata, diez ko daudz nav noticis šai jomā. Kāpēc šī izmeklēšana attiecībā uz minēto slepkavību nav pabeigta? Kāpēc nav izdarīti secinājumi? Joprojām ir taču tādi uh, jūsu parlamenta vēlēšana kandidāti, kas nāk klajā ar uz naidu kurinošām runām. Ko jūs grasties darīt lietas labā? Vai esat patiešām apņēmības pilns cīnīties pret šādumam uz naidu kurinošām runām, ko piekopja viens otrs e, jūsu valdībai cieši pietuvināts e, loceklis premjēra? Tāpat arī par Brexit runājot, mēs nezinām, kas mūs gaida transatlantiskā sabi, alianse bieži tiek apšaubīta šai kontekstā. Nereti cenšamies ignorēt visus tavus trūkumus, ko šeit konstatējam, un migrācijas krīze ir tāda, kā nav pieredzēta kopš otrā pasaules kara dalībvalsts ar šiem jautājumiem. Nevarēs tikt galā vienas pašas šāda veida jautājumiem, mums ir vajadzīga lielāka vienotība. Un tāpat laikā tieši pie šādiem apstākļiem jūsu valdība šķiet iet pilnīgi pretējā virzienā. Tas, ko jūs sakāt, šeit ir viena lieta, bet ko valdība dara, šķiet, ir pilnīgi kaut kas cits. Kur tad ir tā reālā jūsu valdības nostāja? Pastāv zināms pretnurs starp jūsu vārdiem un jūsu valdības darbiem. Vai esat apņēmi, apņēmības pilni īstenot tālāku Eiropas integrāciju, bet tiešām esat gatavi. Uh, palielināt jūsu ieguldījumu NATO, tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Daudz vairāk jārunā par šīm pretrunām starp jūsu siltajiem un atbalsta vārdiem un tiem darbiem, ko reāli īsteno jūsu valdība. Mums tautas partijā ir ļoti skaidra vīzija Eiropa, jāva, jāveido uz tādiem taustāmiem mēriem, panākumiem. Mums ir jādomā par iedzīvotāju pašām pamata vajadzībām, nedrīkstam pieļaut elitismu Nav nekāda jēga runāt skaistus vārdus, eh, ja tāpat laikā, piemēram, kultūras jomā eh, netiek nodrošināts atbalsts demokrātijai, jāliek ļoti augsta latiņa un visiem tai jātiek pāri. Nevar īstenot tādu atbilstīgu iekšlietu politiku un tāpat laikā Briselē pēc tam cīnīties pret visu, kas īstenojams Eiropas mērogā. Šāds populisms Eiropas mērogā ir tikpat bīstams, cik populisms nacionālā mērogā. Ar šīm pr problēmām mums ir jācīnās un tas jādara visā Eiropā. cīņa, tāpat jādomā par cīņu par brīvību un demokrātiju arī ārpusējas robežām. Nu, kaut vai Venecuēlas jautājums, piemēram, jūsu valdība, piemēram, neatzīst Gvaido kā prezidentu šai valstī. Kuba, Krievija, Irāna Nu, ir tās valstis, kas to nedara. Šķiet, ka viņi arī kaut kādā veidā ietekmē jūs. Mums ir jāstājas ar venezuēliešiem sānu pie sāna, jānodrošina viņiem pārtika, medikamenti. Eiropas Savienībai ir jārīkojas. Mums jābūt, jādod iespējas pilnīgi visiem. Mums ir jābūt ambicioziem, ideālistiskiem. Mums ir jābūt kontaktā ar ar pam, iedzīvotājiem, ar iedzīvotāju pamatslāņiem. Kaut kas ir nogājis greizi, arvien vairāk iedzīvotāju Eiropā ļaujas populistu kārdinošajām runām. Nacionālisms un populisms, Pelegrīnī, kungs ir tas ļaunākais draudz, ar ko sastopamies šobrīd Eiropas Savienībā. Tas apdraud Eiropas sapni. Nacionālisms un populisms ir būtiski draudi, ir citi draudi nenoliedzami, bet letālāku draudu par šiem iekšienes draudiem nav nākamajā parlamentā visdrīzāk būs plašas nacionālistu un populistu grupas ievēlētas. Un, ja vēlaties izrādīt savu atbildību, kā Junker teica, tad mēs, protams, tad, tad runājiet par to arī savā valstī. Padomē, jums būs daudz darāmā. Jums būs jāizvirza arī kandidāts komisijas priekšādātāja amatam, bet gribu atgādināt jums, ka mums nebūs pieņemams tāds kandidāts, kas ir iepriekš uh, kandidēs eh, vēlēšanās. Te ir vajadzīgas plašs atbalsts šādai personai, un tāpēc premjerkungs. Maijā redzēsim vēstures eh, sadaļas jaunu iesākšanos un cerams, ka tā balstīsies uz sadarbību, uz visu balsu vērā ņemšanu. Un tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Vaidenholzer kungs lūdzu. Eh, Paldies priekšsādātāji. Premjerministrs kungs bija ļoti iedvesmojoši uzklausīt jūs, kādi ir jūsu ierosinājumi par Eiropas nākotni un arī jūs idejas par to, kādu lomu var spēlēt tur Slovākija. Jūsu valsts atrodas Eiropas centrā uz robežas ar austrumiem un rietumiem, un tajā pašā laikā valsts ir. Uh, Uh, valsti caurvīja Donava, viens no, viena no mūsu Eiropas kontinenta dzīslām. Uh, veiktās uh, reformas atdalīšanās no Čehijas ir notikusi mierīgā veidā, ir notikusi pozitīva ekonomiska attī attīstība valstī. Slovākija veiksmīgi ir ieviesusi arī eiro. Uh, un kas arī sniedz savu ieguldījumu ekonomikas attīstībā. Kopumā reformas varam vērtēt pozitīvi, un Eiropa un valsts ir ļoti pozitīvi virzījusies, ieņemot savu vietu Eiropā, Eiropas Savienībā. Bet, kur ir gaisma, tur ir arī ēnas šiem veiksmīgajiem piemēriem ir pretīm jānostatā arī atsevišķi negatīvā aspekta, piemēram, mafijas vai korupcīvo, koruptīvo mehānismu ietekme. Bet jā, jāatcerās arī nogalinātā žurnālista piemērs, kurš samaksāja par, par to ar savu dzīvību, proti, ka viņš mēģināja atmaskot koruptīvos darījumus, bet ir aktīvi jāiestājas pret šādiem risinājumiem un jācīnās pret šādiem nodarījumiem. Nākamajā plenārsesijā mēs plānojam balsot par jautājumiem. Jāsaka, ka ir panākts būtisks progress slepkavības izmeklēšanā, bet vēl joprojām nav nosodoša sprieduma. Eiropols tiešām sniedz savu Eiropas pievienoto vērtību izmeklēšanā. Pastāv zināmas bažas, vai tiešām ir gūtas nepieciešamās mācības attiecībā uz preses brīvību, tieslietu sistēmu. Mēs nedrīkstam pasīvi vērot situāciju. Eiropas parlamentam ir aktīvi jāiestājas pie tiesiskuma mehānisma izveidas, kas ļaus nodrošināt neatkarīgu izmeklēšanu šādu gadījumu, šādos gadījumos, šādās situācijās. Tiesiskums ir nepieciešams, lai cilvēki varētu dzīvot mierīgi ir jābūt vienādai izpratnē par tiesiskumu. Tā ir vienīgais veids, kā uh, rietumi un austrumi spēc mierīgi līdzās pastāvēt. Tika pieminēta arī rietumu valstu loma. Arī te varam uh, apvē, izvērtēt situāciju kritiski. Uh, piemēram, Rietumvalstīs ar zemākām algām nodarbinot cilvēkus no Austruma Eiropas, viņi mēģina uh, panākt īslaicīgu peļņu, bet tas nepalīdz nedz rietumiem, nedz austrumiem. Notiek jaunu talantīgu cilvēku aizplūšana no austrumiem, no austrumu Eiropas valstīm. Ar Eiropas regulējumu mēs varētu vērsties pret to. Un tagad, ja mēs nevienosimies par līdzvērtīgu darba apstākļu atalgojuma un apdrošināšanas nodrošināšanu, tas būs apdraudējums Eiropas Savienībai kopumā. Vides un klimata aizsardzība tam ir jābūt vienam no prioritālajiem jautājumiem. Jaut, tas, šī problēma neapstājas uz valstu robežām. Klimata vidas izaicinājumi ir kopīgi gan rietumiem, gan austrumiem. Mums ir jādomā par to, kādu labumu mēs gūsim, nodrošinot labā, lielāku taisnīgumu un sociālo līdzvērtību. Eiropas tirzniecība ir uh, ļoti būtiski. Te ir jābūt uz nākotni orientētai, ilgtspējīgai austrumi un rietumi spēs kopīgi attīstīties tikai tad, ja tiks meklēti kopīgi risinājumi - sociālais nodrošinājums, līdzvērtīgas algas, taisnīgi noteikumi digitālajā sektorā un tā tālāk. Sociālā Eiropa ir vislabākais risinājums mūsu kontinentam domājot par nākotni un nākotnes izaicinājumiem. Premjerministra kungs, jūs jau teicāt, ka esat panākuši būtisku progresu, bet esmu pārliecināts, ka jūsu ieguldījums nākotnē varēs būt vēl lielāks. Paldies, un tagad EKR grupas vārdā Žitnānskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, premjerministra kungs, kolēģi. Tieši pirms 20 gadiem, kad notika pirmā NATO paplašanāšanās kopš augstā kara beigām, Slovākija tajā nepiedalījās. Bet eh, beigās mums izdevās atrast arī savu vietu eh, un pievienoties NATO un Eiropas Savienībai. Eh, diemžēl šīs, šo, šī izvēle ir tikusi atklāti apšaubīta, un to ir darījuši ne tikai kaut kādi ekstrēmisti, bet arī vadoši politiķi. Eh, notiek tāda be, bezatbildīga flirtēšana ar Krieviju, tas ir pilnībā pretrunā ar eh, Slovākijas un Eiropas vērtībām. Mums ir jābūt ļoti izlēmīgiem un skaidriem mūsu komunikācijā ar Slovākijas sabiedrību. Mēs nevaram izmantot melus vai uh, celt bailes. Protams, uh, komunikācija nevar būt tikai negatīva, bet uh, ir jā, aktīvi jāvēršās pret dezinformāciju. Un mums